Pan prezydent. Okay. Thanks a lot. Dámy a pánové, paní komisařko, denní... Dámas un kungi, komisārs kundze ķersimies pie darba. Pirmais darba kārtības punkts ir jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski. Atbildes jāsniedz komisija. Datu saglabāšanas tiesiskā regulējuma pārskatīšana. Pirmais runātājs ir Alvaro Kungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātāji! Komisāras kundze, kolēģi, šī nav pirmā reize, kad mēs runājam par šo jautājumu. Protams, ka pirmā reize tik vēlā vakara stundā, tomēr pamazām rodas jautājums, kā tad mēs nonāksim pie šī jautājuma atrisinājuma par data saglabāšanas tiesisko regulējumu. Vairākās dalību valstīs konstitucionālās tiesas ir lēmušas, ka tas neatbilst valsts konstitūcijai. Šādi lēmumi ir pieņēmusi īrijas konstitucionālā tiesa, Eiropas Savienības tiesa un vairāku eh, neskaitāmi Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi ir pauduši ne tikai neapmierinātību, bet pilnīgu noraidījumu data saglabāšanai. Man riebies to teikt, bet eh, gribēju sacīt, ka pirms eh, vairākiem gadiem, 2005. gadā, Eh, šī diskusija tika uzsākta un kopš tā laika nav atrisināti juridiski, ekonomiski jautājumi, tehniski jautājumi, kas saistīti ar datu saglabāšanu un galvenokārt arī sabiedriska rakstura jautājumu. Komisijas novērtējuma ziņojums ļoti skaidri parādīja, cik, ir, no, cik atšķirīgs regulējums ir datu saglabāšanai dažādās uh, valstīs. Uh, sākot no krasta apsardzes datiem, beidzot ar uh, mutiskiem jautājumiem datu aizsardzības iestādēm par to, kā šie dati ir izmantojami. Es domāju, ka ir skaidri redzams, ka datu saglabāšanas uh, tiesiskie aspekti nav atrisināti. Tāpēc e, šī jautājuma autori pamatoti uzdod jautājumu, kad ir plānots pārskatīt tiesisko regulējumu. Es domāju, ka ir pēdējais laiks to darīt un vēlētos, lai vēl šajā sasaukumā mēs e, varētu uzsākt e, konsultācijas par direktīvas pārskatīšanu un uzklausīt komisijas priekšlikums par šo tēmu. Es ceru, ka šodien mēs kaut ko uzzināsim par to vairāk. Priekšsādātāji, tā kā es neredzu zvaigznītes, nezinu, vai pārsniedzu savu runāšanas laiku. Ak tā, zvaigznītes tomēr ir. Negribu liekt pārsniegt laiku un jūs jau redzat, ka šī tēma mums patiešām uh, sagādā galvas sāpes, un tāpēc es vēlētos, ka mēs varētu šim jautājumam pielikt punktu. Paldies! Paldies! Turpin priekšsādātājs. Paldies par šiem ievadvārdiem. Tie bija tikai ievadvārdi un nevairāk, tāpēc lūkšu visus nākošos runātājus ievērot viņu runai atvēlēto laiku sargentīnī kundze lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētāji! Zaļajiem ir ļoti vienkārši jautājums, komisārs kundze. Kad mēs varam gaidīt pašreizējā tiesiskā regulējuma pārskatīšanu? Un jūs varat atbildēt pavisam vienkārši, jo Eiropas parlaments ir gana ilgi gaidījis uz šo priekšlikumu, taču man šķiet, ka šādu atbildi gan jūs mums nesniegsiet. Šķiet, ka jūs esat vienkārši atstājusi novārtā datu saglabāšanas tiesiskā regulējuma pārskatīšanu. Kāpēc? Dalībvalsts var apstiprināt, ka šāds datu saglabāšanas tiesiskais regulējums ir vērtīgs, taču mums ir vajadzīgs sava veida ietvars, lai garantētu Eiropas iedzīvotāju datu privātumu. Taču šis regulējums pārkāpj mūsu pilsoņu datu privātumu. Tas saglabā datus, un jūs nesat pārskatījuši šo pašreizējo datu saglabāšanas ietvari. Jūs kaut ko taču varat darīt. Uh, Taču, ja neviens nevar apliecināt, ka šī direktīva darbojas, tad laiks to aizstāt ar citu alternatīvu, piemēram, ātru iesaldējumu, kad jūs varat izmantot tiesisko regulējumu, ekspertu atzinumu un saglabāt acis tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Tikai tad, kad jums ir aizdomas par kādu individuālu personu. Līdz ar to komisārs Kunze, vai jūs lūdzu varētu sniegt dalību valstīm atbildi, atbildēt uz šo jautājumu, jo ir daudz cilvēku Eiropā, kur ļoti augstu vērtē savu privātumu. Šie cilvēki vēras jums palīdzēt aizstāt šo direktīvu ar kaut ko vērtīgāku. Paldies! Nākošā runātāja Gijom Kunze. Komisārs kundze, dārgie kolēģi, esmu gandarīta par to, ka šīs, direk, ka šīs debats norisināts par šīs direktīvas pārskatīšanu un par 2006. gada direktīvu, kaut arī jau ir vēl, vēlu. Šīs debatēm ir jānotiek. Mēs šīs debates um, virzām mūsu iedzīvotāju vārdā. Viņi arvien vairāk interesējas, kā tiek izmantot viņu personīgo datu šī direktīva daudzā, daudzajādā ziņā ir strīdīga, piemēram, eh, ņemot vērā Vācijas, Čehijas un Rumānijas konstitucionālo tiesu atzinumus. Par ko tad šeit ir runa? Pirmkārt, šī direktīva iejaucas privātajā dzīvē un datu aizsardzībā. Protams, eh, nav runa par to, ka mēs varētu apšaubīt datu ievākšanas nepieciešamību eh, krimināla izmeklēšanas gadījumā taču pārskatīšana arī nepieciešama. Tāpēc mēs vēlamies, komisārs kundze, lai jūs sniedzat atbildi uz tām bažām, kuras ir pauduši vairāki eh, cilvēku un iesaistītās puses. Te ir runa par proporcionalitāti un subsidiaritātes principu. Un arī par to, ka dažās dalībvalstīs pārāk plaši tiek izmantota šī direktīva un uh, par iespēju ka varētu rast līdzsvaru starp uh, brīvības aizsardzību un uh, drošību. Privāto uh, datu saglabāšana ir jāstiprina, tas nedrīkst palikt tīri teorētiskā līmenī vien, taču jāņem vērā arī cilvēktiesību hārta, un tāpēc vēlamies, lai jūs rīkotos, komisārs Kunze. Paldies! Paldies, nākošā runātā Ērstas kundze. Jā, liels paldies. Jāteic, ka šis ir nebeidzams stāsts. Es pat neatceros, cik ilgi par to mēs jau diskutējam un zināmā mērā. Tā ir nabadzības apliecības izrakstīšana, ja šodien mums ir nepieciešams mutiskais jautājums, lai pajautātu komisijai, ko tā ir iecerējusi darīt attiecībā uz datu saglabāšanas tiesisko regulējumu. Un gribēju godīgi sacīt, ka komisijai tomēr vajadzētu atteikties no savām spēlītēm un raudzīties pretī realitātei un atzīt, ka tiesiskais regulējums ir cietis neveiksmi. Ši, mē, šo mērķi nav izdevies sasniegt. Ne tikai tāpēc, ka vairākas dalībvalstis konstitucionāla apsvēruma dēļ nav varējušas īstenot es tiesisko regulējumu, bet uh, Tur, kur uh, šāds uh, regulējums pastāv, tas ir atšķirīgs. Viena glabā datus sešus mēnešus, uh, citi tikai par smagiem noziegumiem, citi par vissīkāko pārkāpumu. Un pašlaik Vācijas federālā valdība ir iesūdzēta tiesā no komisijas puses par šī noteikuma, šo, šīs direktīvas neīstenošanu Nu, kā jūs pie tā nonākat? Neviens to īsti nezina. Pētījumi runā pavisam citu valodu un ir ne tikai tiesu spriedumi, kas runā par to, ne tikai ekspertu analīzes, piemēram, Vācijas Zinātnisko institūtu veikt pētījumu 2011. gadā, un neviens no šiem pētījumiem nesaka, ka nozieguma atklāšanai šis tiesiskais regulējums kalpo par labu. Arī Maksa Planka institūts 2012. gadā atzina, ka slepkavības, laupīšanas ar uzbrukumu, interneta pornogrāfija un tam līdzīgi ka datu uzglabāšana nekāda situācija par labu nevērš. Uh, Nu, tāpēc aicinu komisiju atteikties no šīs direktīvas uh, īstenošanas līdz Eiropas uh, Savienības tiesa tiesas spriedumu saņemšanai par savienojumu datiem. Paldies! Fos. Paldies, nākošais runātājs Fossa kungs. Care. Liels paldies, priekšsādātāji, komisāris kundze. Gribēju pieminēt 15-gadīgās uh, amanda status gadījumu no Kanādas, kurš pirms dažām dienām mums atgādināja, ka internetā ir radušies uzvedības modeļi, kas var radīt kaitējumu citiem. Šī gadījumā gāja runa par uh, kibermobbingu, kas Eiropā aizvien lielākā mērā pieaug. Bet uh, ir jārunā arī par apkaro, terorisma, noziedzības apkarošanu internetā vispārīgi, arī bērnu izmantošanu, labējo radikālismu un pikšķerēšanu. Nu pat ANO bīrājas ciņa pret narkotikām izteicās par datu saglabāšanu. Un, protams, ka ir nepieciešams sabalansēts līdzsvars starp privātuma aizsardzību un valsts nodrošinātas krimināla vajāšanas iespējām. Un pašlaik Anonymous uh, grupa ir uzņēmusies iniciatīvu meklēt uh, šīs, šī mobbinga autors. Tāpēc, manuprāt, Dzīvi sev sarežģīja arī tie, kas saka, ka datiem nebūtu jātiek saglabātiem, bet eh, viņi nepiedāvā nekādu risinājumu un neņem vērā arī interneta nozieguma upuru intereses. Piemēram, Tulūzas eh, atentāta gadījums eh, pierāda, ka datu saglabāšana varētu būt noderīga. Savukārt eh, direktīva savā spēkā esošajā formā nav atradusi to līdzsvaru, kas ir nepieciešams. Šī iemesla dēļ man liekas ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu sagatavots jauns priekšlikums, arī balstoties uz 2011. gada veikto analīzi. Neatkarīgi no tā, nav pieņemams tas, ka netiek nodrošināta uh, Eiropas eh, tiesiskā regulējuma viena, viendabība. Un Vācijas tieslietu ministrija to ir pilnībā apšaubījusi. Vēl pagājušā pirm, pirmdien Vācijas um, tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs petīcijas komitejas, petīcija komitejas sanāksmē sacīja, ka Vācija, eh, ka ka netiks sagatavots jauns eh, priekšlikums datu saglabāšanas direktīvai. Un, ja Vācija, ja šī komiteja neiesaistīsies, tad eh, nekāda jauna priekšlikuma vismaz Vācijā nebūs. Domāju, ka šie izteikumi ļoti skaidri parāda, ka uh, jūsu maijā uzsāktā līguma pārkāpuma pret procedūra uz Vācijas tieslietu ministri nav atstājusi lielu iespaidu, un man nākas tikai pabrīnīties, kā Vācijas tieslietu ministri var iestāties pret spēkā esošiem tiesību aktiem. Visi taču zina, ka dalību valstīm ir pienākums īstenot ES tiesību aktus, un tas vēl ir jādara arī noteiktos termiņos. Vācija saka, ka īstenošana esošās direktīvas redakcijā nav īstenojama, tomēr tas nav īsti saprotami. Varbūt jūs varat uh, arī zināmā mērā sniegt savu ieguldījumu tajā, ņemot vērā Austrijas piemēru, kurš, uh, kad Austrija ilgstoši atteicās īstenot vienotiesību aktiem, pierādīt, ka tomēr to ir iespējams izdarīt. Lielas paldies! Un tagad došu aktā zilās kartas jautājums no Alvāro kunga. Fosa kungs, jūs atbildēsiet? Labi. Liels paldies, eh, kolēģi Fosa, par jūsu komentāru. Tas ir ārkārtīgi interesanti, īpaši ņemot vērā tieslietu ministras lomu. Vai jūs nepieņemtu to, ka tieslietu ministres uzdevums būtu gadījumā, kad tā ir atzinusi, ka kādi noteikumi ir nelikumīgi, un papildus tam, kā norādīja īrijas konstitucionālā tiesa un kas eh, kā arguments ir iesniegts arī Eiropas Savienības tiesā, ir tas, ka mm, pastāv arī kolīzija starp ES tiesību normām. Un eh, tāpēc, vai jūs nedomājat, ka saprātīga rīcība būtu atlikt īstenošanu līdz uh, ir skaidrs, vai šie noteikumi ir īstenojami, vai arī uh, tie mm, ir jā, no tiem ir jāatsakās. Jautājums no Infeld kundzes. Eh, es esmu diezgan pārsteigta dzirdot, ka mans kolēģis Foss piemin Tulūzas gadījumu, kuru viņš sauc par izmeklēšanas panākumu. Tā bija katastrofa. Šis eh, cilvēks eh, izlūkošanas dienestiem jau bija zināms, viņš bija ASV lidojumiem aizliegto pasažieru sarakstā viņš bija nogalinājis cilvēkus Pakistānā, tas izlūkošanai bija zināms, un pēc tam viņš nogalināja atkal. Kā tad jūs definējat izmeklēšanas panākums un kā eh, to veicināja datu saglabāšana? Labi, Fosikungs. No vienas puses eh, par tieslietu ministri. Nav tā, ka Vācijas konstitucionālā tiesa ir sacījusi, ka datu saglabāšanas direktīva ir pretlikumīga. Situācija ir tāda, ka konstitucionālā tiesa sacīja, ka Vācijas īstenošanas likumi nav paredzējuši zināms īstenošanas pasākums un uh, valsts pieeja ir bijusi nepietiekama. Uz to balstījās Vācijas konstitucionālā tiesa, ne uz ko citu. Un tāpēc jāizteno tās saistības, kuras Vācija ir uzņēmusies Eiropas līmenī. No otras puses jautājums par Tulūzas jautājumu. Vienmēr mēs runājam par pierādījumiem, kas eh, izturēti pārbaudījumu tiesā. Uh, Un tāpēc ir jājautā, vai šie dati, kas uh, ir pieejami saskaņā ar datu saglabāšanas direktīvu, ir piemēroti tam, lai tie tiktu izmantot kā pierādījumi tiesas procesā. Lielas paldies, un tagad došu vārdu komisārai Māstrēmas kundzēm. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Arī es ļoti augstu vērtēju to, ka šovakar norisinās šīs debatas par šo tematu. Tas man sniedz iespēju, ceru, paskaidrot dažas lietas un uh, paskaidrot, ko mēs vēlamies darīt. Komisija, nu, dien vairākas reizes un arī pagājušajā izvērtēšanas ziņojumā uh, solīja pārskatīt datu saglabāšanas direktīvu, taču šogad tas nenotiks. 2005. gada direktīvā ir paredzēts, ka telekomunikācijas dati ir e, izmantojami izmeklēšanā. Šie dati var būt vērtīgi, aizsargājot upurus pret e, kaitējumu. Un saskaņā ar proporcionalitātes principu Šie dati, kā ir paredzēts, ir pieejami eh, ierobežot laiku, ja uh, eh, prokurām policijai tie ir nepieciešami. Un tāds saglabāšanai jābūt pēc iespējas harmonizētai, lai pēc iespējas mazinātu negatīvo ietekmi uz iekšējo tirgu un arī ievērot nacionālo dalībās prasības. Tāpat arī ir jānodrošina stingrs datu aizsardzības eh, režīms. Visas dalībvalstis, izņemot vienu, ir transponējušas šo direktīvu. Arī Eiropola ziņojums liecināja par to, ka šis ir labs veids, kā apkarot noziedzību. Mēs turpinājām izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai tās mums sniegtu informāciju par savām sekmēm. Eiropas Savienībā uh, tiesisko aktu īstenošanas iestādes ir norādījuši to, ka ir nepieciešams saglabāt šos datus, ja tie būs nepieciešami attiecīgā gadījumā. Taču nevalstiskās organizācijas, rūpniecības pārstāvi, profesionālās grupas, tā skaitā žurnālisti un advokāti, un tāpat arī komisija uzskata, ka dati lielā mērā ietekmē datu privātumu un datu aizsardzību. Uh, Pašreizējā direktīvā ir vairākas jomas, kas ir jāuzlabo. Šīs jomas pavisam skaidri ir izklāstītas novērtējuma ziņojumā, un ir arī tālāk izauzēta šai informācijai. Piemēram, ir jāsamazina, jāharmonizē datu uzglabāšanas periods, arī aptvērumi jābūt ir pilnīgi visaptverošam un skaidram, un arī reālam mērķim, kuram šie dati ir izmantojami, jābūt izklāstītam, nepieciešami minimāli standarti piekļuvai datiem un izmantošanai, labākai uh, informācijas sniegšanai no to iestāžu puses, kas šos datus izmanto nepieciešama stingrāka tāds aizsardzība un arī konsekventa pieeja. Un vēl ir svarīgi, ir jābūt saskaņotībai starp uh, datu saglabāšanas obligātumu, obligātumam, datu saglabāšanas tiesiskajā regulējumā un arī uh, starp tiem datiem, ko paredz e-privātuma direktīva. Uh, Turklāt iestādes nedrīkst aizsargā, um, saglabāt datus uh, citiem mērķiem, kā tiem, kas noteikti šajā regulējumā. Taču e-regulējumā dalībvalstīm jau ir iespēja saglabāt šos datus arī citu apsvērumu dēļ, un tas, protams, ir trūkums. Mēs strādājam pie datu saglabāšanas direktīvas reformas un Eh, ar to nāksim klajā tād, kad pārskatīsim arī nākošo E datu direktīvu. Darbs eh, prasīs zinām laiku, eh, konkrēti grafiku jums nevar piedāvāt, taču gribu minēt, ka ļoti augstu vērtējam jūsu atbalstu un jūsu ieguldījumu Tas ļoti palīdz mūsu darbam un datu saglabāšanas ekspertu darbam. Lielas paldies! Lielas paldies! Komisārs kundze turpina priekšstādātājus un tagad grupu vārdā, Eiropas tautas partijas vārdā, Dijas Demēras kungs. Lielas paldies priekšstādātājiem! Komisārs kundze. Datu aizsardzība ir pamatiesības. Tās ir minēts astotajā pamatiesību pantā un 16. līguma par Eiropas Savienības darbību pantā. Pašreizējā direktīva paredz harmonizēt noteikumus dalībvalstīs par datu saglabāšanu, lai nodrošinātu, ka dati ir pieejami tad, kad tas ir nepieciešams, piemēram, liecību vākšanā un nopietnu pārkāpumu organizētās, piemēram, noziedzības gadījumā. Taču ir pierādīts, ka tur ir uh, nacionālie noteikumi sadrumstaloti, tie nav efektīvi izmantojami praktiskā ziņā. Jānodrošina, ka pastāv eh, kontinuitāte un harmonizācija Eiropas Savienība attiecībā uz datu saglabāšanu. Nesenais eh, paraugs, kā šie dati varēja tikt izmantoti bija tad, kad Spānijā 4. oktobrī tika aizturēts jauns vīrietis, kurš gribēja uh, imitēt eh, Kolum, Kolumbaina universitātes atentātu, vairākās universitātēs Balejāru salās izvietojot bombas. Policija secināja, ka šis cilvēks eh, mājās veidoja sprākstvielas un līdz ar to katastrofa tika novērsta. Tāpēc es aicinātu komisiju pēc iespējas ātrāk nāklājā priekšlikumu, kas pārskat pašreizējo datu saglabāšanas tiesiskā, tiesisko regulējumu. Šis jautājums ir ļoti jutīgs un pašreizējai direktīvai ir daudzi trūkumi daudzas kļūdas. Mums jānodrošina, ka mums ir kaut kas izturīgāks, kas nodrošina datu aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Paldies, Lopes Agilar kungs, sociāldemokrātu partijas vārdā. Paldies, priekšsādātāji komisārs kundze. Es esmu viens no tiem, kas parakstīja šo jautājumu, kas adresēts komisijai, tāpēc arī gribu paust uh, tās bažas, ko pauda iepriekšējā runātā, tā skaitā arī jūs. Es domāju, šīs bažas ir pamatotas. Pašreizējai direktīvai bija jāpamato liecību eh, vākšanas un datu saglabāšanas nepieciešamība Uh, noziedzības novēršanai notikumi Londonā 2004. gadā un uh, Madridē 2005. gadā par to liecinā. Taču dažādu konstitucionālo tiesu spriedumi uh, viesa šaubas par to, ka šie noteikumi atbilst dalībvalstu normām. Mums tagad ir Lisabonas līgums ir astotais pāns Eiropas Savienības cilvēktiesību konvencijā un attiecīgais 16. Eh, pāns eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tā tad ir jāpārskata šī direktīva. Bāžas, ka šeit paustas no runātāju puses ir pamatotas manā skatījumā. Es uzskatu, ka mums ir jānodrošina pēc iespējas mazāk intruzīva direktīva, taču tam ir jāatbilst privātuma aizsardzības un proporcionalitātes principa aizsardzības nepieciešamības. Paldies, komisāri, kolēģi! Šī direktīva bija jau no paša sākuma nepareizi. Atgriezīsimies vēsturē un atcerēsimies, ka iemesls, kāpēc parlaments balsoja par šo priekšlikumu, bija tāpēc, ka dalībvalsts nespēja vienoties. Tās nevarēja vienoties. Bija daudz dalību valstu, kuras negribēja šo direktīvu, tāpēc mēs par to balsojam. Tas bija vienīgais iemesls. Uh, Un līdz šai dienām, mm, līdz šai dienai mēs centāmies izvairīties no parlamenta iesaistīšanās. Un vai direktīva ir noderīga, vai tā kalpo savam mērķim, vai mēs esam dzīvojam lielākā drošība, drošībā, salīdzinot ar 2005 un 2008 gadu. Par spīti tam, ka novērtējums pienāca pēc ļoti ilga laika, tomēr nav nekāda pierādījuma, kolēģi, ne mazāko pierādījumu tam, ka šī direktīva veicina drošību. Visi paziņojumi par to, ka šo direktīvu vajag, ir balstīti uz pieņemumiem un nevairāk. Mums vēl ir jāredz, kādi būs cipari. Vai šeit ir panāks harmonizācijas mērķis, un kolēģi jau teica, ka nē. Pat jau no sākuma eh, nebija tāds mērķis, eh, un arī kompānijām netiek kompensēti nekādi izdevumi. Tiek uzskatīts, ka tiek daudzās valstīs pārkāpt konstitūciju, vēl jau jūs varat par to strīdīties, bet tas ir tehnisks jautājums, ka tas ir tikai ieviešanas likums, kurš tiek uzskatīts par nekonstitucionālu, bet tomēr <clears throat> iespējams, ka šo eh, likumu varētu piemērot mm, pienācīgā veidē manā valstī tika sagatavots ziņojums, ka tiek ļaunprātīgi izmantoti dati un eh, daudz vairāk cilvēki piekļūst šiem datiem nekā būtu uh, tiesības to darīt. Vai kaut kas tiek darīts? Nē, bet likums tika pieņemts. Un tas it kā pārkāp konstitūciju, tā direktīva tiek ļaunprātīgi izmantota. Komisija un dalība valstis teica, ka tas ir lielisks likums un vajag vēl stingrāks noteikums. Komisija, mēs nedrīkstam kavēties. Šī direktīva ir jāatceļ šodien. Much, Paldies, Albrehta kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, godājumā Malstrēmas kundze un kolēģi, par ko mēs šeit runājam par to, ka tiek saglabāti visi telekomunikāciju pamatdati 500 uh, miljoniem Eiropas pilsoņu jebkurā laikā. Nevis atsevišķās situācijās, nevis tādie pret viņiem tiek vērstas aizdomas, bet vienmēr un visur. Iedomājieties, ko nozīmē visu cilvēku pastāvīga uzraudzība. Jūs varat saprast, kāda iejaukšanās uh, tā ir pamatiesībās, tai būtu jābūt pamatotai. Un tāpat kā iepriekšējie runātāji un runātājs, man rodas jautājumi, kā mēs vēlamies pierādīt, ka šī datu saglabāšanas direktīva vispār ir nepieciešama, lai nodrošinātu labāku kriminālu vajāšanu par noziegumiem, kas ir tīpaši notikuši internetā. Un man to ir grūti saprast, ja tādas ir, kādas tad ir mūsu intereses. Mēs vēlamies samazināt uh, noziedzības uh, apjomus, novērst noziedzību, bet uh, nav iespējams konstatēt nekādas būtiskas atšķirības starp tām dalībvalstīm, kur datu saglabāšanas direktīva ir īstenota un tām, kur nav. Ne to neredz ne statistikā un pat arī ne internetu noziedzības eh, statistikā. Mēs redzam, ka tas ir bijis eh, pietiekami dārgi un šī nauda mums pietrūkst eh, vairākās citās vietās, piemēram, atsevišķos policijas iecirkņos pat nav pieejas internetam. Es gribētu, lai jūs padomājat par to. Paldies! Paldies, Ernstas kundze! Jā, priekšsēdētāji, es tikai vēlējos sacīt, ka datu saglabāšana neatrisina problēmas. Tā pati par sevi ir problēma. Un atļaujiet man eh, vēl vienu analoģiju par liederību. Nesen es biju savā dzimtajā pilsētā Dresdenē un netīšām noķēru kādu eh, noziedznieku, kurš eh, mēģināja ielausties caur kādām durvīm. Un vai jūs tiešām domājat, ka Šī, šie noteikumi palīdzēs noteikt šādus noziedzniekus. Te rodas jautājums par lietdarību. Un gribēju te teikt vēl vienu lietu. Mums nevajadzētu mēģināt uh, doties izjādē ar beigtu zirgu un uh, glabāt visu pilsoņu datus, bet varētu ieteikt tieslietu ministriem ko citu, proti neveikt policijas personāla samazinājumu, nodrošināt pienācīgu policijas izglītību un tam līdzīgus pasākums. Ja mēs varētu panākt to, tad mēs darītu ko vērtīgu noziedzības apkarošanai un pilsoņiem. Lielas paldies! Un tālāk došu vārdu Paškas kungam. Lūdzu. Paldies! Priekšsādētāja komisārs kundze. Runājot par Eiropas uh, ombudu, par datu saglabāšanu un konstitucionālo tiesu spriedumiem vairākās valstīs, šī te datu saglabāšanas uh, direktīva, uh, kas uz, uzliek pienākumu lielām kompānijām saglabāt datus par, teiksim, e-pasta sūtīšanu vai uh, Uh, telefoniem un uzliek pienākumu uh, glabāt šos datus, bet Eiropas uh, likumdošana to neatbalsta. Es uzskatu, ka mums vajag vainu atcelt šo lēmumu vai arī atļaut dalību valstīm pašām risināt šo jautājumu ja mēs varam vienoties, ka policijas un tiesas sadarbības labad mēs varam ievērot e, savienības noteikums, tad mums jāsagatavo tādus piemērotus noteikums, kas atbilst esošajai e, likumdošanas kultūrai. Un es domāju, ka mums ir jāiz, jāpieņem atbildīgs e, lēmums. Tālāk, Koelju kungs. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze un kolēģi. Demēras kungs jau runāja par apstākļiem, kādos šī direktīva tika apstipr apstiprināta pašā sākumā. Godīgi sakot, e, dalībvalsts guva labumu, jo īpaši no tā ilguma, kad e, dati tiek uzglabāti 24 mēneši, uh, ir šis termiņš, un vairum dalību valstu pieminēja tiešo termiņu. Daudz izteicās par esošajām problēmām ar to, ka e, dati tiek pārnesti dažādi starptautiskajā likumdošanā, un daudzi pareizi pasvītroja tās problēmas, kas mums ir saistībā ar pamatiesību, aizsardzību un tiesības uz privātumu. Protams, tas ir trūkums, kas mums būtu jānovērš. Es gribētu. Melstroms kundze nu pat uh, izteicās, un man bija liels prieks viņu dzirdēt, viņa izteicās par bažām par šo te direktīvas ietvaru. Un mums vajadzētu domāt par glabāšanas termiņa samazinājumu. Tas viss ir no daļa ir daļa no tā, ka vajadzētu pārskatīt direktīvas. Piekrītu, ka mums tas ir jādara. Bet jautājums ir termiņš. Gada beigas ir jau gandrīz klāt, droši vien komisija kaut kādu iniciatīvu izvirsīs. Un, un Malstrāns kundze teica, ka būs līdz gada beigām kaut kāds jauns, bet, bet vai var zināt kaut ko konkrētāku par šiem te uh, Mm, varbūt šo termiņu var eh, noteikt vienu gadu vai līdzīgi. Tālāk Drucas kungs. Paldies. Es gribu pievienoties tiem, kas sūdzas par eh, šo direktīvu. Negribu atkārtot, eh, tas nav nepieciešams atkārtot to, ko citi teica, bet es tikai gribu atgriezties pie jautājuma pie tā, ko teica komisija īsi nezinu, vai pareizi sapratu, bet laikam jūs teicāt, ka jūs negribat iesniegt priekšlikumu šajā gadā. Tātad nākam, nāmais, nākamais gads ir 12 mēneši, vai jūs varat konkrētāk pateikt, kad jūs plānojat iesniegt savu priekšlikumu? Un es to saku tāpēc, ka gribu atgādināt, ka pašlaik mēs nodarbojamies ar personālo datu pakotnes pārstrādāšanu. Eiropas parlaments skata šo lieti, uzskata šo lietu par prioritāti, un mēs uh, smagi strādājam gan pie priekšlikuma, gan pie direktīvas. Es domāju, ka mums vajadzētu harmonizēt arī ES iekšējo tirgu telekomunikācijām. Jātiek galā arī ar e-privātumu direktīvu, kur jūs pati pieminējāt. Tāpēc es gribu atkārtot, ka uh, komisijai vajadzētu dinamiskāk rīkoties attiecībā pret dalību valstīm, pat tad, ja ir tādi sensitīvi jautājumi. Komisija, es gribētu pabeigt savu uzstāšanos, sakot, to, sakot ka Eiropas parlamentā jūs vienmēr atradīsiet entuziastisku sabiedroto, lai labāk aizstāvētu personālos datus pilsoņiem. Uh, un jūs vienmēr varat paļauties uz mūsu pilnu sadarbību un pilnu atbalstu šajā jomā. Tāpat laikā gribu arī uzsvērt, ka Eiropas parlaments vienmēr būs gatavs cīnīties un aizstāvēt savus principus un uzskatus, lai aizstāvētu ēst pilsoņu tiesības, jo īpaši, ja mēs runājam par pamattiesībām. Paldies! Paldies, un nākamais runātājs ir Šlīterkungs. Paldies, priekšsādātāji. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties uh, samērīgu direktīvu. Tomēr šis vārds uh, vienmēr tiek atkārtots. Un kā gan tas varētu darboties, uh, uzraugot uh, pilsoņu darbības? Uh, vienmēr būs iespējams atrast eh, zināmus eh, robus. Un eh, Orvels varēja, varēja tikai murgot par šādu direktīvu. Un es domāju, ka ja mēs meklējam vienā miljardā siena gubu vienu nabaga ādatu, tad tas ir tikpat grūti kā uzraudz, atrast uh, vienu likumu pārkāpēju. Es nedomāju, ka tā ir saprātīga nodokļu maksātāja naudas izmā, izmantošana. Es uh, domāju, ka šī direktīva šī brīža redakcijā būtu steidzami atsaucam, un neko arī neteica par to, ka tas vispār uh, pat nedarbojas. Paldies! Paldies, Kalārska Babinska! Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Pirms es uzdodu jautājumu, es gribētu informēt, ka pirms nedēļas Polijas parlaments pieņēma likumu par telekomunikācijām. Komisija to jau bija sen gaidījusi. Būs jauni noteikumi attiecībā uz sliekšņiem, saīsinot periodu, kura laikā tiek glabāti dati Un tagad Polija ir starp tām valstīm, kurās ir līdzīgi noteikumi. Mēs pašlaik strādājam pie vispārīga likuma par datu saglabāšanu un piekļuvi datiem. Tāpēc mēs gribētu zināt, ko komisija plāno un kad tā iesniegs jaunus priekšlikumus, lai mēs varētu to paturēt prātā. Daudzas nevalstiskās organizācijas ir izpētījušas šos jautājumus, tās ir uzliek lielu spiedienu uz varas iestādēm, tās uzskata, ka esošie noteikumi pārkāpj cilvē, pilsoņu privātumu, tāpēc es uzskatu, ka mums jāuzklausa viņi šeit Eiropas līmenī, ne tikai no nevalstisk, ne tikai no deputātiem, bet arī no nevalstiskajām organizācijām. Un organizācijas saka, ka privātumu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpēc man ir jautājums, vai Eiropas komisijai ir kaut kādi dati pētījumi vai analī, analīzes eh, par to, uh, kā ietekmētu termiņa samazinājums šo te datu glabāšanas jomā, jo īpaši, ja mēs runājam par nopietniem organizētiem noziegumiem. Vai jūs varat parādīt kaut kādus taustāmus pierādījumus, ka šī sistēma patiešām efektīvi darbojas, jo īpaši bērnu pornogrāfijas jomā, piemēram, vai šie noteikumi palīdz atrast noziegumus tādajādi? Paldies! Paldies, un tagad viena minūte Sipels kundzei. Wurde... Paldies! Viss, gandrīz viss ir jau teicis pateikts. Tāpēc eh, jautāju, kāpēc vispār mēs runājam par eh, savienojumu datu glabāšanu? Ko nozīmē šie krājuma dati? Ja mēs runājam par pārtikas produktiem, tad kādā brīdī mēs šos eh, pārtikas produktus, kas ir krājumā, mēs apēdam. Uh, Par datiem runājot, tika runāts, ka dati, šie dati varētu tikt izmantoti terorisma apkarošanā, bet uh, pašlaik jau parādās idejas, ka to varētu izmantot arī vidai smagumu un maznozīmīgu no, nodarījumu gadījumā, par ko sākotnēji nemaz nav bijusi runa. Datu apjoms pieaug un tāpēc ir svarīgi uh, lai mēs uh, samazinātu datu izmantošanas apjomu un alternatīvas līdšanai praksē nedrīkstētu būt tabū. Svarīgākais ir tiesiskuma un tiesiskas valsts principu ievērošana, pilsoņu tiesību ievērošana. Šie principi ir jāievēro un jāizstāv nepieciešamības gadījumā arī atceļot šo direktīvu. Liels paldies, un tagad došu vārdu Romero Lopes skundzē. Grāsie, prezidenti. E, Senjora Malčon. Paldies, priekšādātāji Melstrāmas kundze. Komisāri, jūs runājat par reformu, un jūs teicāt, ka to ņems, darīsiet, ņemot vērā samērīgumu. Ehm, Jūs nesakāt, ka netiks eh, pārskatīta eh, direktīva, bet, eh, ja mēs, run, bet mēs runājām arī par pasažieriem, pasažieru tiesībām. Šajā direktīvā mēs darbojamies jomā, kur varētu tikt pārkāptas cilvēkties, pamatiesības, vai mēs skaidri esam definējuši, kas ir nopietnas uh, noziegums. Astoņas valstis jau nepiemin šajā sakarā nopietnas noziegums. Tad kā to var nodefinēt, cik daudz dati būtu jāglabā? Visi šie jautājumi nozīmē, ka ļoti grūti vai pat neiespējami pārvaldīt šo noziegumu, noziedzības apkarošanas sistēmu. Uh, Mēs eh, vācām ļoti daudz datus, bet vai tas vienmēr ir attaisnoti, jo mēs varam pārkāpt pamatiesības, un šī direktīva ir jāpārskata vēlreiz, un likumdošana nevar atstāt šādā līmenī. Paldies, un tagad brīvais mikrofons. Pirmā, pirmā runātāja Bezesku kundze. Paldies, priekšsādātāji! Direktīvas transponēšana ir bijusi kā izaicinājums daudzām dalībvalstīm. Un pastāv dažas dalībvalstis, kas nav transponējušas šo direktīvu. Iemesli tam ir strīdi saskaņā ar patiecībā uz privātuma tiesību pārkāpumu. Situācija Rumānija ir līdzīga un arī Rumānijas konstitucionālā tiesa atziņa šo direktīvu par neatbilstošu Rumānijas tiesību normām. Tikai šogad direktīva tika transponēta. Komisijai būtu jāņem vērā dalībvalsts konstitūcijas, sagatavot šādu veidu priekšlikumus. Priekšlikumiem arī ir jāņem vērā privātumtiesību ievērošana. Kaut arī komisija paziņoja par savu vēlmi, nodomu pārskatīt direktīvu, uh, līdz šī gada beigām. Tas tomēr netika izdarīts. Es aicinātu, lai komisija līdz šī gada beigām to izdara, lai uh, citas dalībvalstis nevērsto savās konstitucionālajās tiesās saistībā ar šo direktīvu. Paldies, tikau kundze. Paldies. 2011. gada jūnijā ar rakstisko jautājumu uzdevu jautājumu komisē, vai tā paredz pārskatīt šo datu saglabāšanas direktīvu lai visā Eiropas Savienībā būtu konsekventa datu saglabāšana saskaņā ar konstitucionālām prasībām dalībvalstī un ievērojot arī Eiropas Savienības pamatiesību hartu, lai nepārkāptu brīvās pārvietošanās un privātumtiesības. 2011. gada 12. augustā saņēmu atbildi, jūs ziņojāt par eh, apspriešanos, kas bija ar nevalstiskām organizācijām, datu aizsardzības iestādēm, eh, rūpniecības pārstāvjiem un tiesu sistēmas pārstāvjiem. Jūs apgalvojāt, ka esat eh, ņēmuši vērā daudzus viedokļus attiecībā uz iespējamiem risinājumiem un ka jūs izvērtēšotiet izvērtēšot šos vērtējumus, šos risinājumus savā ieteiks novērtējumā. Vai šāds ieteiks novērtējums sagatavots un kad tas būs pie, pieejams? Lichtenbergens kundze, lūdzu. Liels paldies, komisāres kundze. Es esmu diezgan vīlusies, jo atkal eh, jūs nesniedzāt nekādu konkrētu informāciju par to, ka šāds priekšlikums varētu tikt sagatavots. Iepriekšējā komisāra jūsu amatā sacīja, ka datu saglabāšana šodien esošajā formā vairs nebūtu iespējama, un, manuprāt, tas ir eh, būtisks trauksmes signāls. Par ziņoto pieredzi arī nekā iepriecinoši nevar teikt. Dāti ir, tiek apkopoti mazāk nekā bija paredzēts, bet uh, tiem tiek biežāk piekļūts, un tātad te kaut kas nav kārtībā. Tāpat kā pagājušajā gadā, mēs arī šogad redzam, ka nav nekādas pievienotās vērtības uh, šiem noteikumiem, un pretrunīgi noteikumi rada iespēju ļaunprātīgi izmantot uh, šo tiesisko regulējumu. Eiropas pilsoņu nākotne izšķirs arī šajā jautājumā, un tāpēc uh, komisārs Konze aicinu jūs uh, beidzot sagatavot nepieciešamo pārskatu. Liels paldies, un nākamais runātājs ir Engstrēm kungs. Paldies, priekšsādātāji! komisāris Konze. Jāteic, ka šī ir ārkārtīgi neizdevusies direktīva. Kā jau jūs pati sacījāt, tā atstāja lielu ietekmi uz privāto sfēru, bet uh, nav nekādu harmonizējošu efektu, nekādu pozitīvu efektu un nav arī nekādu pierādījumu, ka tas būtu efektīvi apkarojot noziedzību. Gribēju uzsvērt, ka, 2000, ka ir jāveic eh, novērtējums, tas tika prasīts jau 2010. gadā, un nekas taču nav noticis. Mēs tikai dzirdam atsevišķus stāstus, kas pierāda par to, ka eh, šī direktīva nav veiksmīga. Un tas jau bija skaidrs pirms eh, direktīva vēl tika pieņemta. Ņemot to visu vērā, tā ir tēma, kuru Zviedrijas pilsoņi nespēja saprast. Proti, uh, kā gan komisija šobrīd eh, var sūdzēt tiesā Zviedriju par to, ka tā nav īstenojusi šo direktīvu. Lielas paldies, un tagad uh, eh, Pēndēra Gasta kundze. Paldies priekšsādātājiem kolēģi. Datu saglabāšanas uh, pasākumi vienmēr ir iespējams problēmu avots, un tādējādi tiek ap, un datu nozaudēšanas gadījumā tiek apdraudēta privātā dzīve. It īpaši, ja tie ir dati par mūsu eh, komunikācijām. Leģislatori vienmēr ir izbaudījuši milzīgu spiedienu, lai apkarot no vienas puses eh, terorismu un starptautisko noziedzību. Tomēr šajā procesā ir bijis ļoti daudz kļūdu Domāju, ka vislabākais uh, veids, kā mazināt polaritāti mm, saistībā ar ASV, būtu uzņemties atbildību. Mums nevajadzētu atteikties no samērīguma izmērtēšanas uh, drošības pasākumiem, ņemot uh, vērā noziegumu iespējamo smagumu. Tomēr Komisija nav veikuši šādu novērtējumu. Paldies! Lielas paldies! Un tagad uh, došu vārdu noslēdzošiem vārdiem komisārs kundzei. Lielas paldies, priekšsādātājs, godājumie deputāti! Es patiešām augstu novērtēju jūsu iesaistīšanos šī jautājuma risināšanā, jo šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Tomēr visiem ir jāsaprot, ka datu saglabāšana notiks arī nākotnē. Dalībvalstis mūs atbalsta un tās neatbalstīs nevienu priekšlikumu šīs direktīvas atcelšanai, neatkarīgi no tā, ka ir 27 dažādi standarti. Nav kopīgu standartu privātumam un tas ir ar nolūku. 2011. gada aprīlī mēs uh, dzirdējām vairākus stāstus un pierādījumus no dalību valstīm, kā tieši šie dati tiek izmantoti, un kopš tā laika mēs esam apkopojuši vēl vairāk datu. Ir skaidri piemēri, kā datu saglabāšana ir izmantota, lai likvidētu narkotiku izplatīšanas tīklus, lai identificētu upurus un uh, lai uh, atklātu noziedzniekus. Mēs esam uh, par to runājuši, bet mēs labprāt par to varam parunāt vēlreiz. Jā, es saprotu jūsu kritiku. Uh, un daudz, kam no tā es piekrītu, tomēr ir jābūt atklātiem. Ne, šeit nevar runāt par 500 miljonu pilsoņu masveidīgu uzraudzību vai arī par datiem, kas komerciāli no, nolūku dēļ tiek uzglabāti uzņēmumos. Šiem datiem var piekļūt tikai policijas ierēģi atsevišķos gadījumos, kas ir stingri reklamētēti. Tas mums visiem ir skaidri jāapzinās. Uh, un uh, šie noteikumi ir pakļauti dalību valstu suverēnai un juridiskai kontrolē. Aprīlī, pagājušā gada aprīlī veiktajā novērtējumā šie nosacījumi ir minēti. Es jau savā iepriekšējā runā minēju, ka nav pietiekamas harmonizācijas aptvērumā, kā arī par to, uh, kas, uh, kā tiek definēts smags noziegums, cik ilgi dati var glabāt un tam līdzīgi Pārskatītajā priekšlikumā būs iekļauts arī, iekļaut arī tie aspekti, kādu datu saglabāšanā saist privātumu. Jā, mēs visi apzināmies, ka datu saglabāšana ir svarīga tēma un mums ir jābūt konsekventiem. Tāpēc tas ir jādara kopā ar citiem partneriem un ir jārisina tie robi, kas pašlaik ir privātuma direktīvā. Daži deputāti to pieminēja, tomēr Mēs zinām, ka daudz no jums iesaistās personas datu aizsardzības jautājumos, un tas ir ar to saistīts, tāpēc mēs to darām. Pretējā gadījumā mums būs 27 atšķirīgas likumdošanas, kas dosies pilnīgi pretējos virzienos. Es nevaru jums pateikt konkrētus datumus, kad mēs sagatavosim jaunu priekšlikumu tomēr. Mūsu nolūks ir nodrošināt stingrus datu uh, aizsardzību, un to mēs darīsim sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Paldies! Punkts. Reglamenta punkts. Yes, thank you, Mr. President. Jā, paldies priekšstādātāji. Man būtu viens jautājums par noteikumiem. Ja mēs uh, uzdodam komisārai jautājumu, mēs gribētu saņemt atbildi. Un viens jautājums, uz kuru komisāra līdz šim nav sniegusi atbildi, ir sekojošs ja dati tiek iesaldēti, kā tas eh, tiek darīts ASV. Eh, vai tas eh, ir pietiekami novērtēts? Gadījumu atstāsti nav pietiekami skaidri. Ja jūs pieminat šeit narkotiku tīklus, tad jūs zināt, ka šādas aizdomas ir bijušas, bet datu iesaldēšana, saglabāšana, balstoties privātiem uzsvariem, piedodiet, saka priekšsādātājs, varbūt komisāri varētu atbildēt. Piedodiet, saka komisāri, man vajadzēs to atbildēt. Quick freeze, eh, kā daži no jums, no jums saka, datu iesaldēšana ir atšķirīga no datu saglabāšanas, un to mēs eh, arī pētam, bet mēs eh, neuzskatām, ka dalībvalstīm tā būtu alternatīva datu saglabāšanai. Mēs to pētam kā alternatīvu iespēju kopējā jaunā priekšlikuma kontekstā. Paldies, komisāris Kundze! Tas nozīmē, ka diskusija ir slēgta un nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir komisijas paziņojums par Eiropas saimnības tirzniecības sarunām ar Japānu. Vispirms